izklāstītu. Paldies! Es gribu pateikties deputātiem par viņu uzdotajiem jautājumiem un komisāra amata kandidātam Hīlam par viņu sniegtajām atbildēm. Tagad Hila kungam tiks dots laiks īsai noslēguma runai, kas nebūs garāka par piecām minūtēm, bet jūs varat uh, izteikties arī pāris minūtes ilgāk, jo mēs esam bijuši pietiekami disciplinēti un tās minūtes mums ir. Tāpat jūs varēsiet atgriezties pie kādiem jautājumiem, uz kuriem atbildēt jums nebija laika. Vārds jums, Hila kungs, jūsu noslēguma runai. Well, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšstādātāji. Godātie komitejas locekļi, esmu pateicīgs jums par to, ka norganizējāt šo uzklausīšanu. Es ceru, ka jums ir sajūta, ka jums bija iespēja uzdot tos jautājumus, ko vēlējāties. Man tika solīta taisnīga uzklausīšana. Domāju, ka tā tas arī ir noticis. E, jums bija iespēja vaicāt to, ko vēlējāties. Es atzīmēju vairāku komentāru būtību un saturu. Es rūpīgi pārdomāšu to, ko šeit dzirdēju, un es noteikti uh, Eh, sekošu notikumu attīstībai tajās jomās, kurās solīju. Es domāju, ka galvenās prioritātes, un es pasītrošu, ko es ceru izdarīt, kas es ceru saskana daudz no tā, ko jūs teicāt. Vispirms īstenošanas jomā, tātad pabeigt darbu, ko uzsāka mans priekšgājējs un šī komiteja lai atjaunotu finanšu sektoru stabilitāti. Man būs jāvelta daudz enerģijas šim darbam no pirmās dienas, lai normas realizētos eh, Banku Savienībā, MIFID un arī citās jomās. Un no šīs sanāksmes Es sapratu, ka lielākā daļa no jums vēlas, lai es pabeigtu darbu pie šī vienotā um, finanšu tirgs, un katrā ziņā tas ir arī um, mans nolūks. Tāpat um, tika runāts uh, par normu piemērošanu, pārskatīšanu. Uh, Un es domāju, ka nav jēgas vienotiem noteikumiem, ja šie noteikumi netiek ievērot un ieviest, bet tajā pat laikā es domāju, ka notikumiem attīstoties ir jāpredz iespēja šīs normas arī pārskatīt. Tāpat ir jāstrādā ar jauniem riskiem, jaunām riska jomām, piemēram, banka struktūrālā reforma. Bet tajā pat laikā, domāju, mums ir jāraugās uz uh, noregulējumu ārpus banku sektoru, par ko runāja arī G20. Es sapratu, ka ekon viedoklis ir tāds, eh, ka normām un noteikumiem ir jātiecas uz starptautiskiem finanšu tirgiem, un es domāju, ka svarīgi ir lai būtu vienoti starptautiskie standarti, lai mēs darbotos atbilstoši arī nacionāla likumdošana. Un iekļausim arī finanšu pakalpojumus tirzniecības nolīgumā ar ASV. Daudz tik runāts par patērētāju interešu svarīgumu un finanšu pakalpojumu lietotāju nozīmi, tātad saprot lielāks uzsvers ir jāliek uz patērētājiem tiem, kur izmantošas finanšu pakalpojums. Es tam piekrītu, un viens veids, kā to sākt, ir sasākt kopā patērētāju organizācijas un uzklausīt viņu viedokli, kā viņi domā, kā šis tirgus varētu labāk darboties, varbūt piesaistīt apdrošinātājus, banku nozari un labprāt piesaistīt arī uh, ekonu komiteju šajā darbā. Un vēl viena tēma, kas izkristalizējās, bija izaugsme un darba vietas. Lielākais apdraudējums stabilitātei ir zems izaugsmas temps un augsts bezdarba līmenis. Katrā ziņā mēs nevaram domāt par regulējumu, nedomājot par izaugsmu. Bet man šķiet, ka mēs noteikti varam pienācīgi fin regulēt finanšu pakalpojumus visās 28 dalībvalstīs vēlos ar jums kopā strādāt pie šī jautājuma. Īstermiņā man galvenā uzmanība būs vērst uz to, lai palīdzētu Žanam Klodam Junkeram eh, realizēt viņa 30 miljārdu eiro investīciju plānu. Un raudzīsim, lai finanšu sistēma tajā spēlētu savu lomu. Un visbeidzot, vēl viena tēma, kas parādījās gan saistībā ar finanšu pakalpojumu, gan arī ar mani, tas ir jautājums par caurskatāmību. Es domāju, ka kā koncepcija caurskatāmība ir ļoti svarīga finanšu tirgu labai funkcionēšanai, bet tā ir arī svarīga, lai labi funkcionētu mans attiecības ar jums. Varbūt mēs dažreiz nebūsim viensprātis par jautājumu pēc būtības, bet Es ļoti ceru, ka es nodrošināšu to, ko jūs no manis sagaidat attiecībā uz caurskatāmību, savstarpēju uzticēšanos un cieņu. Es domāju, ka šīs uzklausīšanas gaitā tapa skaidrs, ka es esmu pragmatisks Eiropas politiķis. Es esmu darītājs, es neesmu liels izcils runātājs, bet Jā, nu izņemot šā pēcpusdienā, kur man runāšana ilg trīs stundas, bet man šķiet, ka viss, ko man izdevies sasniegt politikā, ir bijis pateicoties tam, ka es esmu sastrādājies ar citiem, ar saviem kolēģiem, ierēģiem, cilvēkiem no dažādām politiskām partijām. Un, ja es tikšu apstiprināts amatā, tad es gribētu tieši tādā pašā garā sastrādāties ar visiem jums. Es domāju, ka noslēgumā varam secināt, ka mēs visi esam uzņēmušies lielu atbildības slogu šajā mūsu kontinentām vēsturiski izšķirošā un svarīgā brīdī. Es domāju, ka mēs kopā šajā jomā varam spēlēt uh, svarīgu lomu tajā, lai mūsu iedzīvotāja dzīve uzlabotos. Un es ceru, ka man būs iespēja sadarboties ar jums, lai izpildītu šo pienākumu kopā un lai mēs katrs dotu savu pienesumu un lai mums būtu tāds finanšu uh, pakalpojumu sektors, kas atbilstoši tiek regulēts, strabojas visu interesēs un dod pienesumu finansējuma formā izaugsmēji. Un tas savukārt, es domāju, noteikti palielinās mūsu pilsoņu uzticību mums, Eiropas institūcijām, un arī noteikti uzlabos viņu domas par Eiropas Savienību kā tādu. Paldies! Thank you. Paldies komisāra amata kandidātam. Tagad aiz slēgtām durvīm notiks koordinātoru sanāksme no 17.30 līdz 19. Sveicu Šāronu Bolzu, kur ir šeit, mans priekšgājēji šīs komitejas priekšsētāja amatā. Paldies Jonatanam Hillam, visiem jums sēdi slēdzu. Paldies!